gadā jau noticis. Priekšstādā konference savā sanāksmē tālāk arī izstrādāja kalendāra projektu 2019. gadam. Un septiņos vakarā ir laiks termiņš grozījumu iesniegšanai sakarā ar parlamentu. Un, lūk, tādi ir datumi paredzēti parlaments sesijām 14. 17. janvārs. 11.14. februārs, um, tālāk 11.14. marts, 3.31. janvārs, 25.28. marts, 3.4. aprīls, 15.18. aprīls, 1. līdz 4. jūlijas, 15. līdz 18. jūlijas, 16. līdz 19. septembris, 9. un 10. oktobris, 21. līdz 24. oktobris, 13. un 14. novembris. 25. līdz 28. novembrim un 16. līdz 19. decembris. Tas ir 2019. gadā.